Tālāk pēc ekon uh, komitejas pieņemta lēmuma uh, uz vēlāku laiku pārlikt uh, starp institucionālās sārunas. Um, Nesmu saņēmis nevienu lūgumu pēc balsojuma. Plenārsēdē komisija ir uzsākusi sarunas pēc uh, tam, kad ir beigšies termiņi.